kārtībā ir mutiskais jautājums komisijām, komisijai uh, par uh, regulas 2157 šķērsvieta 2001 par Eiropas uzņēmēja sabiedrības statūtiem piemērošanu. Un vispirms um, došu vārdu Lēnikus kungam. Dāmas un kungi, Eiropas Savienības padome 2001. gadā pieņēma lēmumu par Eiropas uzņēmēju sabiedrību statūtiem. Šodien ir 2000. 2009. gada 8. oktobrs, un es domāju, mums ir jāprasa, lai komisija sagatavo ziņojumu par šīs regulas īstenošanu, lai mēs varētu pieņemt lēmumus par varbūt nepieciešamajām izmaiņām šajā regulā. Ir pagājuši pieci gadi, kopš mēs gaidām ziņojumu no komisijas. Man šķiet, ka mēs esam ievērojuši likumu no savas puses, un tagad tas būtu jādara komisijai, jo komisija um, ir tā, kurai ir jāuzrauga regulu ieviešana. Mēs gribētu uh, redzēt konkrētus faktus, uz kuriem balstoties varētu pieņemt lēmumu. Tā kā es neizmantošu visas uh, savas piecas minūtes, kas man dotas, uh, uzrunāju, un es, to, es ļoti ceru, ka sagaidīšu atbildi no komisājas pārstāvi. Paldies, Tažānī kungam vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Godātie deputāti! Vispirms es eh, šovakar pārstāvu arī komisāru Makrīviju, un es gribētu pateikties eh, Lēnskungam eh, par to, ka jūsu komiteja ir izvirzījuši šo jautājumu apspriešanai. Es pats 15 gadus esmu strādāju šeit, un man ir liels prieks, ka arī jūs liekat uh, komisijai strādāt. Uh, es gribētu teikt, ka komisija ir pasūtījusi pētījumu, ārējo pētījumu, kam ir jābūt gatavam līdz šī gada beigām, un tad attiecīgi izējot no šī pētījuma rezultātiem, mēs varēsim sagatavot ziņojumu par šo jautājumu. Komisija vispirms, protams, rūpīgi izpētīs pētījuma rezultāts, kā arī uzklausīs nozars pārstāvis. Šis ziņojums tiks publicēts nākamā gada otrajā pusē un, protams, attiecīgi tiks iesniegts parlamentam un padomēji. Protams, par laika grafiku lēms nākamais komisijas sastāvs, bet mēs Eh, patreiz eh, izskatām mm, četrus eh, variantus grozījumiem. Patreiz komisija mm, nav noformulējusi vēl savu nostāju nevienā no šiem variantiem, atbilstoši mm, reglaments 69. pantam, bet um, es gribētu teikt, ka, protams, mēs pirms sagatavot ziņojumu izpētīsim katru jautājumu padziļināti. Bet jebkurā gadījumā, kā es teicu, jaunā komisija būs tā, kas lems par konkrēto pasākumu grafiku, bet es esmu pārliecināts, ka arī jaunā komisija pievērsīs uzmanību šim parlamenta viedoklim pirms jebkādu tālāku jaunu normu pieņemšanas. Paldies! Tajānī kungam. Nākamais runātājs nav zālē. Tālāk došu vārdu nākamajiem runātājiem Kutaškungam. Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, ka šis jautājums ir kļuvis ļoti svarīgs pēc Romas līguma stāšanās spēkā jau. Eiropas uzņēmējdarbības statūtiem ir ļoti simboliska nozīme. Šeit ir runa par Eiropas uzņēmumiem. Tiem ir zināmas dibināšanās un darbības brīvības. Daudz uzņēmumu izmanto šos statūtus, lai parādītu savu Eiropas statūtu, un tas ir, tā kā zinām, garantija arī uzņēmumiem, kuri cenšas veikt arī pārobežu uzņēmumu apvienošanas transakcijas. Un ļoti liels labums ir tas, ka šo uh, oficiālo uh, galveno darbības vietu var pārvietot no vienas dalība valsts uz otras uh, bez nepieciešamības radīt atkal jaunu uzņēmēju sabiedrību. Neskatoties uz to visu, Eiropas uh, uzņēmēju sabiedrība nav uh, atzīta, tai nav unikāls status. Likumdošana nav vienota tomēr šajā jomā un ir atkarīga no dalībvalstu uh, tiesību uh, sistēmām un pastāv zinām nacionālie uh, ierobežojumi, kas uh, nosaka galvenās pārvaldes vai galvenā uzņēmuma atrašanās vietu vai tā pārvietošanās iespējas. Tā tad tomēr zināmā mērā tiek ierobežotas uh, uh, uzņēmuma pārvietošanās iespējas Eiropas komisijas ziņojums, eh, par ko arī runāja komisāra kungs, tajā ir jāiekļauj arī pētījums par eh, iespējām eh, uzņēmuma sociālo mītni noteikt, galveno mītni noteikt jebkurā dalība valstī. Ir nepieciešams pārskatīt regulu, lai varētu virzīties uz priekšu šajā darbā un lai izveidotu autonomu veida statūtu šādiem uzņēmumiem. Paldies! Neviens nav pieteicies brīvajām mikrofonam. Tagad došu vārdu atkal komisijai. Tažānī kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, vēlreiz. Es ļoti rūpīgi klausījos mm, tajā, ko e, teica tie deputāti, kas piedalījās šajās debatēs. Jums ir taisnība, ka mm, regula par Eiropas uzņēmē sabiedrībām ir jāskat kopā ar uh, atbilstošo direktīvu. 8. oktobrī mēs kā, par likum, kā likumdošanu pieņēmām Eiropas uzņēmē sabiedrības statūtus, un es domāju, ka dalībvalstis uh, jau 2007. Nu, gadā ievies visus nepieciešamos pasākumus šīs likumdošanas sakarā. Tajā pat laikā mums, protams, ir jāraugās, lai e, šī likumdošana par Eiropas uzņēmē sabiedrības statūtiem varētu tikt ieviesta saulaicīgi. Man gan ir jāatvainojas, ka es nevaru izpatikt eh, visiem, mm, lai un, un, un piedāvāt visiem patīkamu laika grafiku, bet, nu, diemžēl mums tikai nākamā gada otrajā pusē būs konkrētas norādes par esošo situāciju, un tad es varēšu konkrēti atbildēt uz jūsu izvirzītajiem jautājumiem. Paldies, paldies komisārkungām! Šķiet, esam noslēguši šī vakara debates. Rīt atsāksim darbu pulkstens deviņos. Jauku vakar visiem! Paldies!